un es rūpīgi sekoju um, līdz tam, kas notiek citās dalībvalstīs, kas sastops ar grūtībām ieviešot šo direktīvu. Paldies! Tagad eh, šis, šīs debatas ir noslēgtas. Rītdien pulksten pusvienos būs balsojums. Nākamais ziņojums darba kārtībā ir Hekmarka. Gunāra Hekmarka ziņojums par pasaules ekonomikas pārvaldību lūdzu vārds referentam. Četras minūtes. Ņemot vērā to, ka tagad notiek daudz dažādu nozīmīgu sanāksmju, kas ir veltītas pasaules un Eiropas ekonomikai, tad šis ziņojums izklāsta Eiropas ekonomiku parlamenta nostāja attiecībā uz G20 tikšanos. Šī tikšanās notiks ļoti smagos ekonomiskos apstākļos un ne tikai Eiropā. Šajā tikšanās reizē tiks pārunāts Mm, līdzsvara trūkums, kas šobrīd raksturo pasaules ekonomiku. Un jāņem vērā arī to valstu ietekmi, kas šobrīd ārkārtīgi strauji ekonomiski attīstās. Notiek nabadzības pārvarēšanu un tajā pašā laikā to valstu skaits, kurām ir nepieciešama liela palīdzība nabadzības pārvarēšanā, joprojām ir liels. Arī dažas ļoti attīstītas, ekonomiski ļoti attīstītas valstis ar savām aktivitātēm veicina um, šo nelīdzsvarotību vai nepareizo resursu sadalījumu ir nepieciešama globāla ekonomikas pārvaldība, un mēs piedāvājam tāpēc šo priekšlikumu. Mums ir jāapzinās, ka valstīs, kas nav konkurētspējīgas vai reģionos, kas nav konkurētspējīgi, ir jāīsteno jauna tipa politika, un tai pašā laikā ir jābūt, jānodrošina droša tirzniecība. Uh, un jābūt stabilai valūtas politikai. Ziņojums guva lielu atbalstu ekonomikas komitejā. Par, gribu teikt paldies ēnu referentiem par viņu darbu, kas palīdzēja nonākt līdz kompromisiem. Un mēs esam nosaukuši vārdā daudzas problēmas kas ir izraisījušas pašreizējo situāciju. Globālajā jomā mums ir vajadzīga globāla uzraudzīšanas vai monitoringa politika un ir jābūt uh, tādai valūtas politikai, kas veicinātu tirzniecību starp valstīm. Tā pašā laikā, kas notiek institūcijās, mēs vēlamies globālu pārvaldību, un jo vairāk tās būs, jo vairāk lielāku nozīmi iegūs pārskata atbildība un caurskatāmība visās iesaistītajās institūcijās. G20 ir viena no nozīmīgākajām str struktūrām, ko mēs varam izmantot, lai iegūtu lielāku lomu, lai nostiprinātu savu nozīmi un tā pašā laikā neaizmirstu uh, par caurskatāmību. Un ņemot vērā uh, diskusijas, kas notiks G20, uh, būtiski būs arī sadarbība ar Startautisko valūtas fondu un tādējādi arī būtu iespējams nodrošināt šo globālo pārvaldību, ņemot vērā visus uzdevumus, ar ko mēs šobrīd sastopamies acis pret acis. Paldies! Paldies! Un tagad vārds. Nākošais runātājs Kēlīs. Uh, eh, Pirmkārt, vēlos eh, apsveikt kolēģi Hokmārku par lielisko ziņojumu. Es gribētu sacīt divas lietas. Eh, transakciju nodokli pieminēja komisijas priekšsēdētājs Baroso kā kaut ko vēlam, ko vajadzētu ieviest Eiropā un Eirozonā. Es domāju, ka tas ir saprātīgi un loģiski Un tas ir tikai pareizi, finanšu nozarei būtu jāsniedz savs devums. Bet es domāju, ka tas būtu jāpiemēro globālā mērogā. Pretējā gadījumā tas varētu izkropļot atsevišķas um, situācija atsevišķās pasaules daļās, Eiropas daļās otrkārt. Gribu sacīt, ka es pilnīgi piekrītu Hokmārka kungam, ka Eiropas Savienībai ir ir jābūt ar savu vietu gan PTO, gan SVF. Paldies! Grazie, la... Paldies! Nākošais runātājs. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Baševska, paldies, priekšsēdētāji. Es pirmkārt gribētu apsveikt kolēģi Hokmarku par sagatavoto ziņojumu. Krīze, ko mēs piedzīvojam, uh, mums uh, uh, uh, liek uzņemties daudz pienākumus, lai varētu mazināt recesiju, un ir nepieciešams perfekcionēt esošo sistēmu un ieviest jaunu kontrolas un regulējumu sistēmu. Diemžēl Startautiskais valūtas fonds un G20 ir ar ļoti ierobežotām kompetencijām. Tāpēc ir būtiski, lai Eiropas Savienība meklētu integrētu risinājumu Eirozonas krīzei, jo risinājumi, kas ir fragmentētā veidā līdz šim meklēt, nav devuši nekādu, nekādu labumu, nekādu atrisinājumu. Un šeit gribas sacīt, ka Eh, ka Rumānijas IKP deficīts ir mazāk nekā 5% un uz nākošo gadu 3%. Paldies! Nākošais runātājs Galpeča. Paldies, priekšsēdētāji! Gazdasági kormányzás témája fokozottan hangsúlyos napjainkban. Ahhoz azonban, hogy a gazdasági kormányás globális mi volt. Ekonomiskā pārvaldība ir viena no prioritātēm bet runājot par globāliem aspektiem un rezultātiem, kas tiks panākti G20 samitā, ja mēs gribam labus rezultātus, tad ir jāņem vērā un jādomā par Eiropas dimensiju. Izskatās, ka uh, um, risinājums atrast nebūtu nav viegli, tas prasa daudz laika. Mēs redzam, kas notiek Grieķijā, un draudi pastāv arī citām valstīm, un arī citām valstīm pasaulē. Uh, šis sešu pasākumu kopums tika pieņemts, bet ar to nepietiek. Ir jāturpina uh, pūliņi jādomā par ekonomikas politikas pārstruktūrēšanu vai citiem ceļiem, bet tā pašā laikā jānodrošina eiro stabilitāti, jo ja tas nenotiks, tad uh, grūti runāt par labiem rezultātiem. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Flāšiko. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Deputāts Hokmārks ir sagatavojis lielisku ziņojumu un gribu sacīt, ka pirms G20 sanāksmes novembrī mums ir ļoti daudz jādara globālās pārvaldības jomā. Es gribētu pieminēt divas lietas īsumā. Pirmkārt, lielākā daļa no interesētājiem personām apzinās, ka esošā ekonomiskā sistēma pasaulē brūk un visdrīzāk tā nespēs izdzīvot. Es uzskatu, ka šis ziņojums ir labs, jo situācija ir neciešama. Tomēr nav vēl skaidrs, vai jaunā sistēma, kas iznirs no vecās grupām, būs labāka. Jo, ja mēs nepareizi reaģēsim šobrīd, tad iespējams, ka situācija vēl pasliktināsies. Tāpēc es gribētu aicināt Eiropas un valstu vadītājus apzināties to, cik situācija ir nopietna un rīkoties attiecīgi, jo šeit ir uz spēles valstis un pilsoņi. Paldies, nākošais runātājs. President. Šikluna. Paldies, priekšsēdētāji. Brīdī, kad pasaules un Eiropas ekonomika saskars ar sāpīgu nākotni, šis ziņ, ziņojums ir sagatavots īpaši laicīgi. Tad, kāds sanāk kopā Eiropas samits, Eirozonas samits un pirms gada 20 tikšanās šis eh, periods ir ļoti būtisks. Ko tad mēs gribētu no globālās pārvaldības? Mums ir nepieciešama konsekvence un sadarbība starp valstīm, kā arī būtiski E, tirzniecības nolīgiem. Mums ir jāapzinās, ka gan SVF, gan PTO ir jāmainās, ja tās vēlas saglabāt savu vadošo lomu. SVF ir nepieciešams, nepieciešama reforma, lai varētu uzklausīt arī BRIK valstu balses. Un pilnīgi noteikti šeit mums ir nepieciešama juridiskā bāze, lai šāda situācija kļūtu par saistošu, ir nepieciešams pastāvīgais sekretariāts. Uh, Tāpat arī ir laiks, ka jāveic globāli pasākumi banku nozarē. Globālā ekonomika, tīpaši rietum pasaulē, šobrīd eh, saskars ar uzticēšanās krīzi. Paldies. Paldies. Nākošais runātājs. Eh, Ferreira. Paldies, priekšsēdētāji būtiskākais elements eh, ir tas, ka mums ir jānoskaidro, kādi tad ir makroekonomiskā disbalansa iemesli. Un ne jau nejauši mēs neņem vērā šos jautājumus, jo ļoti bieži neviens nevēlas ņemt vērā tos iemeslus, kāpēc mēs šādā situācijā esam nonākuši jo tas dod turpin, iespēju turpināt uh, sociālas ekonomikas um, ceļu. Tomēr eh, runāsim skaidru valodu. Šī ir kapitālisma krīze. Risinājumi nenāks no supranacionālām institūcijām, kur pienākums ir mēģināt paturēt kontroli pār kapitalistisko preču ražošanu. Ir jābūt demokrātijai pašai, kurā veido eh, pilsoņu tiesības, eh, liberalizējot eh, pakalpojumus un, un, un preces. To mēs visi jau esam redzējuši iepriekš, un sekas ir pilnīgi skaidrs. Tas veicina globālu netaisnību. Šo institūcija darbs ir parādījis, ka mēs nevaram pie šāda darbības modeļa pieturēties. Paldies! Nākošais runāt. Paškā. Paldies, priekšsēdētāji. Prie... Komisāri, es pilnīgi piekrītu Hokmarka kungam, kurš sacīja, ka ir jārunā par E, globālo ekonomikas pārvaldības sistēmu G20 formā, jo šis fórums ir vieta, kur mēs varam runāt par nākotni koordināciju finansēs, bankā, korporatīvajā pārvaldībā. Un es neesmu pārliecināts, vai Eiropas Savienība šobrīd ir tas spēlētājs, kas var piedāvāt reāls alternatīvas un risinājumu, jo Eiropas Savienībai pašai ir problēmas, ko tā nespēj šobrīd atrisināt un mēs varam paturēt prātā uh, ekonomisko krīzi un šīs krīzes saknes. Tā skaitā Grieķijā, kur, kur situācija vēl aizvien nav atrisināta. Līdz mūsu uh, līderi atrisinās, atradīs kon konstruktīvus risinājumus problēmām. Mēs mums ir jāapzinās, ka mūsu iesaistīšanās šajā jomā pagaidām netiks visai cildināta. Paldies! Nākamais runātājs - komisāre Redinga. Priekšsēdētāji, pasvītrojot to, ka Eiropas līderi nāks klajā ar eh, būtiskiem priekšlikumiem šonedēļ, lai Eiropa varētu izkļūt no krīzes. Un uh, Tāpat jānorāda, ka Hokmārkungs pilnīgi pareizi norāda uz ekonomikas pārvaldības vadlīnijām, kas ir nozīmīgs devums visās pārvaldības problēmas dažādos kontinentos, un mēs, kā komisija, lielā mērā atbalstām Hokmarka, daudz Hokmarka kunga ieteikums. Es arī gribētu pateikties tiem parlamentu deputātiem, kura izteicās diskusijās un nāca klāj ar saviem devumiem šajā sakarā. Pašreizējā krīzē e, bija ir kā paties ugunsgrēks globālajā ekonomikā. Pirms 2008. gadā neviens nevarēja domāt par G7 varētu koordinēt politisku darbību rēģēt uz recesiju. Uh, tā vairs nav, un G20 ir ieņēmusi savu vietu un ir kļuvis par fórumu startautiskai ekonomiskai sadarbībai. Tomēr ir vairāk jārēķinās ar pašreizējo palielināšanos, un arī tas tiks apspriests drīzumā. Tāpat ir vairāk jādara, lai stiprinātu globālo pārvaldību, un, kā jau norādīts ziņojumā, Eiropas Savienībai jābūt ar vadošo lomu šajā ekonomikas pārvaldības reformā. To mēs varam panākt tikai tad, ja mēs sekojam piemēram un pie tā strādā mūsu valstu valdību vadītāji šonedēļ komisijas priekšsēdētājs Barozo savā runā. Šeit pat parlamentā sacīnas citēju, ir pienācis laiks apvienot ārējās e, pārstāvniecības eirozonai, kas nozīmētu stiprināt iekšējo pārvaldību. Un šeit es domāju par sešpaku tā saucamo. Mums tagad ir domā, jādomā par ap, vienotāku ārējo pārstāvniecību eiro zonā, starptautiskās finanšu institūcijās tādās kā SVF un komisija šajā sakarā drīzumā nāks klāt ar priekšlikumiem. Grazie, komisāri, la diskusija. Paldies, komisār. E, diskusija izslēgta. Balsojums notiks rīt pulksten 12.30. Un tagad pēc darba kārtības mēs pārējām pie Bārbaras Materas ziņojuma.